1. marta. Jūri komiteja 25. janvārī saskaņā ar uh, trešo reglamenta pāntu, trešo un ceturto apakšpunktu ir piedāvājusi uh, atzīt par derīgiem sekojošo deputātu uh, mandāts Anders Dotera, kurš ir McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zarduski, Zidu i Alabacht. Trematera Weidenholzer, Bratkowski, Cochet, Roata, Stadler, Kukovic, Van der Stoep, Miranda, Omarié, Correa Zamora, Naranjo Escobar und Zuber. Ist da jemand gegen? Vai kāds ir pret šiem uzvārdiem? Līdz ar to šo deputātu mandātu ir e, pasludināti par derīgiem. No ETP politiskās